atsākam sēdi. Pēc 20 sekundēm es nolasīšu balsojumu rezultātus. Es gribētu paziņot otrās kārtas rezultātus. 660 balsis tika nodotas, 11 biļetēni bija nederīgas, 649 derīgas, 320 piecas ir vairākuma balsis. Kandidāti ir ieguvuši sekojušas balsis 26, 266 Angel, Angelīni Kungdzei, 259 Izabelē Djurān, 175 Mihails Kaminskis, 141 Sivāni Kokmarini, 242 Makmilēnu Skotkungam, 292 Miguel Martīnes Martin, 288, Dagmāra 264 Roček kungam, 239 Pāls Šmits, 303 Vidal Kvadras kungam, 274 Dajana Valis, 235 pār Rainer Vilandu. kandidāti, kas ir iegūši nepieciešamo vairākuma balsojumu, ir šādi. Neviens nav ieguvis absolūto vairākumu, kas bija nepieciešams. Paliek 11 uh, priekšstādātāju vietnieku vietas, kas ir jāaizpilda. Tāpēc ir nepieciešama trešā balsojuma kārta ja vien es nedzirdēšu kādus iebildumus. Un es uzskatu, ka kandidāts saraksts paliek tāds pats, kā bija. E, nie słyszę uwag. Kandydatury. Es nedzirdu nekādus iebildumus no deputātiem. Kandidāti.